Uh, Pirms ķeramies pie balsošanas, viens paziņojums, kolēģi. Atgādināšu, ka saskaņā ar iepriekš pieņemtu lēmumu grozījuma iesniegšanas termiņš piekrišanas procedūrai papildus protokolam Izraels ES tirniecības nolīgumiem tiks noteikts divas dienas pēc tam, kad pieņems lēmums. Šeit nekāds pārmaiņas nav paredzēts. Un nu jau mēs zinām, ka AFET balsos savukārt 9. jūnijā. Tāpēc jāņem vērā, ka 9. un 10. iekrīt nedēļas nogalē. Grozījums iesnākuma, grozījuma ietiekšanas termiņš manam ziņojuma projektam ir 11. jūnijas 6. vakarā. Tātad 11. jūnijas 6. vakarā. Nu, lūk, tas bija paziņojums. Un tagad varam uzreiz ķerties pie elektroniskās balsošanas. Tirniecības nolīgums. To izniedz Spērts Lange un Mario Davids. Tā tad tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Kolumbiju Peru. Te nerunājam par pašu nolīgumu kā tādu, nē. Šī ir rezolūcija. Rezolūcijas priekšlikums, ko kopīgi iesniedz, iesnieguši divi referenti saskaņā ar piekrišanas procedūru un attiecīgiem procedurālajām lietām. 83 grozījumi iesniegti. Nu tad sāksim. Satvainojiet priekšsēdētāji. Esmu aizmirsis savu balsošanas kartiņu, vai jūs varētu lūdzu, lūdzu, paskatīties uz mani, kad es paceļu vai nolaižu roku, kā tad, vai jūs varētu ņemt tad man balsu arī vērā. Labi. Oi. Oui. Please, may I have attention, please? Janik Šadu is. Godātie deputāti, lūdzu uzmanību. Ainu referents vēns izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Es īsti labi nesaprotu jūsu paziņojumu par aka nolīgumu. Bet tad nebija tā, ka šorīt koordinātoru sanāksmē, sanāksmē par to runājām, un mūsu kopējā nostāja bija uzdot mutisko jautājumu plenārsēdē, cenšoties attiecīgi noskaidrot jautājumu par juridiskiem aspektiem, kas saistīti ar šo nolīgumu. Vai tāda nebija koordinātoru nostāja? un tad pēc tam grozījumi tiktu iesniegti vai tad nē. Varbūt es esmu kļūdījies. Bet skatījos te uz Danielu un uz citiem, liekas, ka taču šorīt mums bija šāda vienošanās, vai ne tā? Nē, saka priekšādātājs. Nē. Es šo jautājumu pieminēju, bet neviens man neatbalstīja. Līdz ar to nekas nemainījās. pat. Nu, izņemot EKR, taču jūs saņēmāt atbalstu no visām grupām, sekot sekretariātu priekšlikumam. So I'm mistaken. Nu, tad tā ir mana kļūda nenoliedzami. And, uh, is this so? Vai tiešām tā ir? Vai visi koordinatori var man piekrist? Jā, labi, atvainojiet. Tādā gadījumā tiešām mea kulpa. Un tad tādā gadījumā mums ir jāpārceļ uz vēlāku laiku šis grozījuma iesniegšanas termiņš. Un pie jauno kalendāra, tad tādā gadījumā mēs piestrādāsim nākamajā koordinatoru sanāksmē. Labi, paldies! Nu tad pārējiem tālāk pie balsojuma. Vai varam pārbaudīt, vai visa balsošanas iekārta strādā? Vai arī konsekventi balsu skaiti politisku vai politiskās grupas atbilstīgi pārstāvis. Tad sākam balsot. Izmēģinājumu balsojums. Please, all of, all, all of you. Visiem lūdzu jānospiež vien vai otra podziņa, vai pilnīgi vienalga kura. Okay. yes, yes, yes. Plus one EPP. Okay, plus one, yeah, okay. Okay, so. Labi, viss ir kārtībā. Arī zalais kunga balss tur bija iekšā. Un tad 31. grozījums, pirmā daļa par pret. Pieņemts, otrā daļa par pret. Aturs noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa. The vote is open. The vote is open. It is... Sākam balsot, jā. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit otrais grozījums. Par? Pret? Aturs. Noraidīts. 33. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 34. divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs noraidīts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 35. par. Arī pa daļām. Pirmā daļa. Pret. Atturs. Noraidīts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturs. Noraidīts. Trešā daļa par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad trešā daļa sākam balsot. Arī And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit sastais par, arī pa daļām, trijās daļās, pirmā daļa par. Atvainojiet, šis grozījums atkrīt tomēr. 38. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 37. par pret, atturs, noraidīts. 39. par, pret, atturs, noraidīts. 40. un 41. par, pret, atturs, noraidīts. 42. par, pret, atturs, noraidīts. 43. un 44. par, pret, atturs, noraidīts.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 pret atturs noraidīts. 49. par pret atturs noraidīts. 50. trijās daļās pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs noraidīts. Neredzēju, kā balsoja tautas partija. Tātad balsosim, jā, elektroniski pārbaudīsim otro daļu. 50. grozījums. Sākam balsot. And the vote is... Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Par? Pret?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 58. par? Jā. Šauts kungs, nu pat, ja šis grozījums tika noraidīts, gribēju vienkārši visus informēt, ka desmitajā punktā, kur teikts, uh, kur ir runa par konkrētiem pilsoņiem, viens no tiem cilvēkiem ir nogalināts. Un ir jāņem vērā, lūk, tas, ka, lūk, ir mainījies atkal mainīsies situācija, atkal viens arotbiedrības aktivists ir nogalināts. Un tas vienkārši tātad viss šis briesmīgā situācija turpinās. Paldies, Šauts kungs, jā. Jā. 58. grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Kompromis grozījums numur 3 par, pret, atturs, pieņemts. 59. un 60. Par? Pret? Atturs noraidīts. 61. pa daļām. Pirmā daļa. Par? Pret? Atturs pieņemts. Otrā daļa par? Pret? Atturs noraidīts. Ceturtais kompromisa grozījums par pretā paturs pieņemts. bez mikrofona. Mikro. Is this an oral amendment? Yes, it's an oral. Mutiskas grozījums, jā, mutiskas grozījums. Kā jūs zinat, tad iepriekš, pēd, iepriekš pēdējā punktā aicina komisiju tūlīt pat uzsākt palīdzības sniegšanu Kolbijam par, un es domāju, vai mums tomēr nevajadzētu šeit iekļaut tekstu atgādina komisijai būt gatava, ka tai jābūt gatavai palīdzēt. Jo, ja nu viņi tomēr šādu pieprasījumu nesaņem, es domāju, ka tas būtu tikai loģiski, vai ne tā? Tas ir pie 14. 4, 14. kompromisa 4. 14.4. kompromiss bērni, vai tu piekrīti tam, ka varētu teikt, lūk, ka komisijai jābūt gatavai palīdzēt? Co no, no, to change the compromise amendment. Tātad tas būtu grozījums kompromisa grozījumā. Tātad aicina komisiju būt gatavu palīdzēt Kolumbijai un Peru. Yes, no Jā, tātad nav mutiska grozījuma. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņems. 62. Atkrīt. 64. Otrā daļa. Pirmā daļa atkrīt, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Ceturtā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Piektā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Sestā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Septītā daļa par, pret atturas noraidīta. Jāpārbauda septītā daļa. Sākam balsot. Septītā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 65. grozījums. Atkrīt. 68. par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas noraidīts. 71. balsojums par daļām. Pirmā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Trešā daļa par pret Jāpārbauda otrā daļa. Otrā daļa sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīta. Trešā daļa par, pret, atturas, Es neredzēju daudz partijas balsojumu. Sa atkārtosim balsojumu. Trešā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 69. par, pret, atturas, noraidīts. 72. par, pret, atturas, pieņemts. 73. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot par 73. 73. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. Atkrīt. 75. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 76. Par. Pret. Atturas. Noraidīts.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 Septītais un astotais. Septītais un astotais. Par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais. Balsojums par daļām. Nē, mutisks grozījums. Benta Langes mutisks grozījums desmitajā grozījumā. Tātad nu, would vietā jāliek could. Vai kādam ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē, balsosim par. Pret atturas norādīts. Jāpārbauda desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 14. un 15. par, pret, atturas, noraidīts. 16. par, pret, atturas, noraidīts. 17. par, pret, atturas, noraidīts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. Jāpārbauda 18. sākam balsot.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 Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 27. par pret 27. un 28. par pret atturas norādīts. 29. par pret atturas norādīts. 30. mūtisks grozījums kas e, visiem ir redzams, iesniedzis Bērns Lange. Vai ir kādi iebildumi pret mutisko grozījumu? Nē, tad balsosim. Par, pret, atturas, norādīts. Jāpārbauda. Jāpārbauda 30. grozījums ar mutisku grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Pirmais grozījums. Par, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 our stakeholders. Shall I ask you, those who are leaving the... Lūdzu, tie, kas uh, iet ārā no zāles, lūdzu, dariet to pēc iespējas ātrāk un arī klusāk. Maybe you could... Uh... I don't like to use the hammer, but... Man ļoti nepatīk lietot šo amurīti, bet tomēr to darīšu. Lūdzu, klusumu. Okay. Item 14. 14. darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības pievienošanās starptautiskajai kokvēlnes padomdevēja komitejai. Šī ir viena no starptautiskajām organizācijām, kas eh, nodarbojas ar plašu patēriņu precēm, un Eiropas Savienība tajā nepiedalās. Ir paredzēta pirmā viedokļa apmaiņa ar iesaistītajām pusēm. Mūsu referente ir Kristiāna Muskardīnī. Viņa nav klāt. Viņu aizstās Kaspārīkungs. Viņš ir eh, tautas partijas grupas koordinators. Lūdzu, dod jums vārdu lai jūs pastāstītu par šo jautājumu un uh, uzsākt viedokļu apmaiņu. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Priekšsēdētāja kungs. Parasti Muskardīnī kundze ir uh, referente par šādiem jautājumiem, viņai ir arī uh, ļoti liela interese par šiem jautājumiem, tāpēc viņa patiešām nožēlo, ka nevarēja būt klāt šajā sanāksmē. Taču ir jāatcerās, ka Ziemeļa Itālijā šorīt no rīta bija ļoti spēcīga zemestrīce, un tieši tāpēc Muskardīnī kundze, diemžēl, nevarēja pie mums ierasties. Muskardīnī kundze uzskata, ka šeit paveras ļoti pozitīvas iespējas eh, Eiropas Savienībā, ja tā piedalīsies eh, šajā organizācijā. Protams, mums nāksies maksāt arī uh, dalībās nodevu, bet tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka mēs eh, varēsim sēdēt pie viena galda ar visām iesaistītajām pusēm. Te ir runa par uh, tādām valstīm kā Sudāna, Uzbekistāna uh, un citas. Ir jāatcerās, ka šīs valstīs piedalās šajā organizācijā, un mums ir jāpadara politiskais dialogs ar šīm valstīm daudz intensīvāks. jautājums par to, kā Eiropas komisija um, sniegs ziņojums Eiropas parlamentam ir ļoti nozīmīgs. Mums ir jāzina, kā Eiropas parlaments tiks iesaistīts uh, šajā sadarbībā un kāds būs uh, mūsu ieguldījums. Ir jāatcerās, ka parasti tiek sniegti dažādi rakstiski paziņojumi, arī rezolūcijas no Eiropas parlamenta puses, ir īpaši runa par a, uh, finanšu spekulācijām ir jāatcerās, kāds ir šis milzīgais tirgus, koku vilna ir jāatcerās arī par uh, cenu uh, svārstībām, par tirgus caurredzamību un tā tālāk. Ir jāsaprot arī, ka uzlabojumi būs tādi, ka pašlaik eh, visas dalībvalstis varēs piedalīties šajā organizācijā un līdz ar to Eiropas Savienība runās savienā balsī šajā organizācijā. Muskadīnī kundze uh, intensīvi iestājas par šo jautājumu, ir jāatcerās, ka šodien viņa nevarēs piedalīties viedokļu apmaiņā, taču es noteikti viņai nodošu tālāk visus jūs izteiktos komentārus, ieteikumus uzlabojumiem un tā tālāk. Lielas paldies, un es vēlreiz eh, atvainojos Muskardīnī kundzes eh, vietā par to, ka viņa nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Paldies par jūsu ievadvārdiem! Paldies, ka pastāstījāt, ko domā mūsu referenti par šo jautājumu. Tad eh, sāksim diskusijas, sāksim ar mūsu viesiem. Ina Gromanis kundzei, kas ir uh, Vācijas uh, zināšanu uh, un tehnoloģiju ministrijas pārstāve. Un tāpat arī Severnīkungs, kurš pārstāv starptautiskās tirdzniecības komiteju Kokvilna kokvēlnes asociācijām. Ir jāatcerās, ka šī organizācija ietver ļoti daudzas iesaistītās personas. Liels paldies, ka ieradāties pie mums. Liels paldies, ka esat gatavi mums pastāstīt par to, kāds labums būs Eiropas Savienībai no iestāšanās šajā organizācijā. Dodu vārdu vispirms Gromanis kundzei. Thank you, Mr. Chairman. This... Paldies, priekšādātāji, godāmie komitejas locekļi, dāmas un kungi. Pirms eh, sākšu savu prezentāciju par um, eh, Startautiskās koplāns padomdevēja komitejas darbu. Es vēlētos atvainoties. Eh, es gribētu teikt, ka šodien neizsekos nedz savas valdības, nedz arī savas ministrijas vārdā, bet gan tieši šīs komitejas vārdā. Uh, Taunsenda kungs, eh, diemžēl, nevarēja ierasties pie jums, jo viņam jau bija paredzētas citas tikšanās, viņam ir jārunā. Uh, On his behalf. As for my background, I'm as a German Federal Minister of Economics and pārtikas un lauksaimniecības organizācijā. Es pati darbojos Vācijas zināšanu tehnoloģiju ministrijā. Es esmu bijusi arī Vācijas delegācijas vadītāja vairākās eh, ICETS mm, plānošanas sanāksmēs. Vispirms vēlētos eh, jums eh, sniegt īsu pārskatu par kokvilnas ražošanu. Kokvilna tiek ražot ļoti daudzās valstīs. 2% eh, no, Eiropa, no pasaules eh, lauksainicībā apstrādājumās zemes, tā nāk tūlīt pēc eh, sojas pupiņām. Ir jāatcerās, ka šī lauksainicības prece tiek visplašāk tirgota, ir iesaistītas 150 valstis kokāns importā un eksportā. Vairāk nekā 100 miljoni ģimeņu ir tieši iesaistītas kokvilnas ražošanā ja runa par e, ģimeņu darbu, algotu darbinieku darbu un tā tālāk, piemēram, arī e, koku vēlnes apstrādātāju un transportētāju darbu, tad ir jāatcerās, ka vismaz 50, e, ka vismaz 250 miljoni darbojas ar kokvilnu saistītajos sektoros. Kokvilna tāpat arī tiek izmantota tekstīlija ražošana un citur. Kokvilnas ražošana nodrošina arī pārtikas drošību un tā ir ļoti nozīmīga dažādās jaunatīstības valstīs - Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā. Kokvilna dod ne tikai ienākums, tai arī ļoti svarīga loma jaunatīstības pasaulē. Ko, kopējā peļņa no kokvilnas šogad šajā sezonā tiek aplēsta uz 60 miljardiem ASV dolāru. Pēdējos 60 gadu laikā kokvilnas ražošana ir piedzīvojusi ļoti lielas izmaiņas. 1950. gadā tie bija 7 miljonu tonu kokvilnas, tagad tās ir 27 miljonu tonnas. Ikgadējais pieaugums kokvilnas nozarē ir 2,5% gadā. Jaunas tehnoloģijas, intensīvāk esošo tehnoloģiju izmantošana kokvilnas nozarē rada ļoti daudz izmaiņu. iegūtā kokvilna 2050, 1950. gadā bija apmēram 200 kg uz hektāru, tagad tie ir gandrīz 750 kg uz hektāru. Ir nodrošināta labāka apu, apūdeņošana, e, pesticīdi e, un fertilizatori tiek izmantoti daudz e, mērtiecīgāk, līdz ar to kļūst ne tikai labāka, bet arī samazinās tās izmaksas. 70., 80. un 90. gados starptautiskā kokvilnas Cena bija apmēram 704 centi par mārciņu, un uh, transportēšanas izmaksas iespējams bija zemākas par ražošanas izmaksām lielākajai daļai ražotāju. Daudzas ražotāju valstis ir atsaukušās uz uh, šo situāciju un ir sniegušas subsīdijas. Ir jāatcerās, ka biotehnoloģijas 2000. gados uh, ļāva nodrošināt daudz lielāku piegādi, un līdz ar to kokvilnas cena samazinājās līdz 60 centiem par mārciņu. Līdz ar to 2010. un 2011. gadā cenas ievērojami pieauga. E, tagad šī cena ir. Not li, not 6,4 dolāri par mārciņu. Ir jāatcerās, ka uh, koklonu var audzēt arī kā ar um, kā bioloģisku preci, līdz ar to šīs cenas arī ievērojami paaugstinās. Tiek veikti dažādi pētījumi uh, ar 2009. un 2010. gada datiem, un tas nozīmē, ka apmēram uh, par vienu kokvilnas mārciņu ražošanas izmaksas ir 55 centi par mārciņu, un līdz ar to kokvilnas ražošana uh, Uh, kļūst daudz izdevīgāka. Tagad par mūsu komitejas darbu. Uh, šajā komitejā ir apvienojušās 42 kokvans ražotāju un tirgotāju valstis. 1946. gadā tika izveidots komitejas sekretariāts, un tas atradās uh, Vašingtonā. Uh, Komitejas ikgadējais budžets ir apmēram 2 miljoni ASV dolāru, no kuriem 85% nāk no uh, val, valdībām un uh, pārējā daļa nāk no dalību valstu maksājumiem un no dalības maksājumiem semināros. Sekretariātā ir 11 biedri, kas uh, pārstāv 10 valstis. IKAK publicē savus dokumentus angļu, franču un spāņu valodās, ir pieejami arī uh, mēneša izdevumi krievu valodā un ikgadēji izdevumi arābu un krievu valodās. Komitejas galvenais uzdevums ir palīdzēt valdībām, lai veicinātu kokvilnas ekonomiku, lai tā kļūtu caurredzamāka, lai tirgus kļūtu caurredzamāks, lai tiktu nodrošināta tehnoloģiskā informācija par kokvilnas ražošanu un lai tiktu veidots uh, fórums par kokvilnas ražošanu un tirkošanu. Komiteja uh, veicina izpratni par svarīgiem un aktuāliem jautājumiem, tā mēģina rast problēmas, tā veicina sadarbību, mēģina nodrošināt kopēju mērķu sasniegšanu, darbojas arī kā statistisks novērotājs un nodrošina saiknes starp ražotāju un tirgotāju valstīm. Tādējādi šai komitejai ir ļoti nozīmīga loma, jo tā var nodrošināt konstruktīvas izmaiņas. Komiteja nekad nav noteikusi tirgus cenas, nav iejaukusies arī tirgus mehānismos. Taču sekretariāts sniedz ļoti vērtīgu informāciju, kas ir ļoti būtiska eh, visiem nozarē iesaistītajiem, izvērtējot tirgus apstākļus. Šī komiteja ir pirmā organizācija pasaulē, kas sniedz datus par koklans ražošanu. Tā uh, sniedz datus par koklans piegādi, izmantošanu un cenām. Tā um, seko līdzi kokvilnas eksportam un importam, kokvilnas izmantošanai, kokvilnas šķiedras izmantošanai visā pasaulē. Tā ir uh, pirmais avots uh, statistikai par kokvilnu. Sekretariāts eh, darbojas kā tehnoloģiskās informācijas apkopotājs. Vairāk nekā 3500 uh, eh, doktoru līmeņa pētnieku kokvilnas jomā uh, ir snieguši savu ieguldījumu sekretariāta darbā. Tāpat arī tiek organizētas ikgadējas uh, mācību programmas kokmanas pētniekiem gan no ražotāja, gan no tirgotāja valstīm. Tiek organizētas arī konferences un tiek eh, sniegts sponsorējums reģionālām konferencēm visā pa. Tiek eh, gatavotas specializētas tehnoloģiskas publikācijas par kokmanas ražošanas praksi un eh, tās palīdz visiem nozarei iesaistītajiem. Tāpat arī tiek sekots līdzi uh, Eh, jaunajai attīstībai kokvilnas ražošanā, tā skaitā arī bioloģiskās kokvilnas ražošanai. Tāpat arī sekretārāts iesaistās eh, starptautiskā konsensa rašanā par klasifikācijas standartiem, kas varētu aizstāt pašreizējo sistēmu par kokvilnas tipiem. Ir jāatcerās, ka eh, pavisam nesen tika izveidota jauna kokvilnas standartizācijas sistēma. Uh, Tāpat arī sekretariāts palīdz eh, jaunatīstības valstīm samazināt eh, kokvilnas ražošanas laikā radīto piesārņojumu. Komiteja ir darbojusies kā katalizators um, godprātīgas un atbildīgas ražošanas ieviešanā um, 80. un 90. gados. Sekretariāts sniedz informāciju valstīm par uh, kokvēlnes ražošanas um, uzlabošanu. Ekspertu panelis par sociālo un ekonomisko sfēru kokvēlnes ražošanā tika izveidots 1986. gadā. Te tiek iesaistīti dažādi eksperti kokvēlnes apstrādē, tiek apkopoti dati par uh, Eh, izpildīto, lai varētu gatavot rekomendācijas sadarbībā ar citām starptautiskām organizācijām, piemēram, Pasaules veselības organizāciju un lauksaimniecības organizāciju. Tāpat arī tiek gatavoti dažādi ziņojumi par dažādiem tematiem, piemēram, kopienas ražošanas sociālā ietekme, darba spēka izmaksas, energo un efektivitāte kokvilnas ražošanā, pesticīdu izmantošana, kokvilnas ražošana un tā tālāk. Uh, Visi šie ziņojumi ir pieejami IKK mājaslapā www.icats.org. E Neviņdesmitajos gados sāka darboties kokvēlnes ražotāju fonds, Tī ir iesniegti 22 projekti, kas tiek lēsti uz 70 miljoniem dolāru un fonds ir atbalstījis eh, šos projektus. IKAK organizē arī uh, gadskārtējas plenārsēdes, kur uh, piedalās kokvilnas ražotāju pārstāvī, un tā ir iespēja valdībām un ražotājiem no tirgotāju valstīm un, un tirgotāju valstīm apspriesties par visiem interesējošiem jautājumiem. Piemēram, uh, Nesen kādā no plenārsēdēm IKAK sprieda par instrumentu izmantošanu kokvilnas ražošanā, tāpat arī tika runāts par biotehnoloģijām kokvilnas ražošanā. Tāpat ir runāts par to, kā kokvilna dod savu ieguldījumu pārtiks ķēdes drošībā. Piemēram, tika nolemts, ka pirmās klases pesticīdi nedrīkst tikt izmantoti kokvilnas ražošanā. Tāpat arī tiek apkopota statistika par kokvilnas ražošanu, lai uzlabotu caurdzamību un sniegtu vairāk informācijas lēmu pieņemšanas vajadzībām. Šogad eh, IKK organizē savu 71. plenāru sēdi, tā notiks Interlakenē, eh, Šveicē, 7. un 8. oktobrī. Mēs runāsim par ilgspējīgumu kokvilnas ražošanas ķēdē. Mēs domāsim par to, ko ilgspējība nozīmē kokvilnas ražošanā gan patērētāji, gan ražošanas valstīs, gan arī attīstības un jaunatīstības valstīs. Aikak noteikti ļoti eh, priecāsies redzot Eiropas Savienības delegāciju šajā sanāksmē. Aikak spēlē uh, izšķirošu lomu uh, domājot par kokvilnas e, nozares mērķu sasniegšanu. Eiropas Savienība noteikti daudz gūtu no dalības e, šajā komitejā. Tas būtu viss, ko es vēlējos teikt. Paldies par uzmanību! Well, Liels paldies par jūsu prezentāciju, par jūsu stāstījumu, par uh, jūsu organizācijas uh, mērķiem un uzdevumiem. Tagad uzklausīsim ieinteresētās puses uh, koku un audzētāju asociācijas un uh, proti taverņē kungu. Uh, labdien, priekšsēdētāji! Es tikai gribēju parunāt par uh, dažām lietām, kas ir notikušas pēdējo pāris gadu laikā. 2010. un 11. gada sezonas laikā Indija aizliedza ko, uh, kokvilnas eksportu, un tā rezultātā kokvilnas cena pieauga no pusotra eiro līdz 3,5 eiro. Šāda veida valdības noteikti pasākumi ir jāapkaro. Un tādēļ tādas uh, organizācijas kā mūsu organizācija ir īstie fórumi, kur šo cīņu īstenot. Arī šogad uh, Tātad 2011. un 2012. gada ražai tika noteikts uh, eksporta aizliegums, un tā rezultātā Indijā kokvilnas cenas ir kritušās par 50%. Līdz ar to vietējā tekstila industrija varēja iepilst, iepirkt uh, lētāku kokvilnu nekā uh, tās konkurenti citviet pasaulē tā nav godīga konkurence. Un atkal eh, tādas organizācijas kā IKAK ir ļoti svarīgas, lai runātu par šiem jautājumiem un vērstos pret valdībām, kuras nosaka šādas pasākumus. Paldies! The... Um, Tagad sāksim uh, jautājumu uzdošanas raundu. Kenjāls kundze vēlas uh, zaļo grupas vārdā uzdot jautājumu. Sorry. You'll be next. This is Keller. Tad Kellers kundzei vārds. Paldies par ļoti interesanto stāstījumu. Mm -hmm Mani piesaistīja jūsu teiktais par to, kā vērsties pret eksporta aizliegumiem no Indijas. Kā jūs domājat, ko konkrēti mēs varētu darīt, lai pret vērstos pret šādiem aizliegumiem? E, Tā tad, jā, vispirms vairāk deputātu uzdos jautājumus, un tad mūsu viesi varēs atbildēt. Uh, Tāda ir parastā procedūra, saka priekšsēdētājs. Tātad vispirms jautājumi, pēc tam mūsu viesi atbild uz tiem. Kellers kundzei vēl viens jautājums, bet diemžēl, jā, mikrofons. IKK, ja es pareizi saprotu, galveno uzmanību pievērš ražotāju valstīm, bet ir iesniegtas eh, sūdzības pret septiņiem Eiropas importētājiem no Vācijas eh, tiesiskās palīdzības tīkla eh, pret uh, Franciju, apvienoto karalisti un Šveici un par to, kā uh, š, e, importētāju uzņēmumi nav veikuši pienācīgas pārbaudas un tagad notiek izmeklēšana. Vai jūs atbalstat šādu veidu sūdzību iesniegšanu ESO nacionālajos kontaktu punktos, vai arī varbūt jums pat ir līdzīgs kontaktpunktu tīkls pašiem izveidots un kā tie darbojas, ja tādi pastāv. Un ja komisijas pārstāvis ir zālē, tad man ir arī jautājums komisijai par to, ko komisija sagaida no dalības ikak Un arī kolēģis pirms manis uzdeva jautājumu, kā parlaments būtu iesaistīts šādā lēmuma pieņemšanas procesā. Tagad Dārtmut kungs. Es pateicos Gramans kundzei par ļoti interesantu stāstījumu. Es gan īsti nesaprotu, kādēļ Vācijas ārlietu pārstāv, ministrijas pārstāve runā ikak vārdā. To es īsti nesaprotu. Es uh, konstatēju konstatēju, ka šajā prezentācijā tika teikts, ka apmēram simt valstīs pasaulē audzē kokvilnu, bet IKAK ir 142 dalību valstis. Un tā ir skaitā Somija un Vācija Un es nezinu, vai šīs valstis audzē kokvilnu, bet diezgan dīvaini, ka ir kokvilnu audzētāji valstis, kas nav dalība valsts šajā organizācijā, un otrādi valsts, kas neaudzē kokvilnu, ir organizācijas dalība valstis šeit tāda diezgan ekscentriska situācija veidojas attiecībā uz IKAK uh, sastāvu. Jā, visas 42 dalība valstis ir nacionālas valstis. 42 dalību valstu vidū ir astoņas dalību valstis, kas ir arī Eiropas Savienības dalību valsts, tā skaitā Vācija, ko nu pat pieminēju. Uh, un tagad, uh, tagad tāds uh, izšķirošs brīdis visiem, kas seko šīm diskusijām un īpaši komitejas deputātiem. Jāsaka, Eiropas Savienība nav nacionāla valsts tai nav uh, nacionālas valsts juridiskie atribūti, un tai arī trūks nacionālās valsts demokrātiskās leģitimitātes, un lēmumi sistemātiski tiek pieņemti, lai gūtu uh, šādu leģitimitāti, lai Eiropas Savienība kļūtu par uh, nacionālu valsti, bet šie centieni ir cietuši sakāvi, tīpaši referendumos par uh, neveiksmīgo konstitūciju. Divās uh, dibinātāju dalībvalstīs Francijā un Nīderlandē notika referendumi par šo konstitūcijas projektu, un projekts tika noraidīts. Un manā valstī, kuru es šeit pārstāvu, ir liels skepticisms attiecībā uz šo priekšlikumu, jo ir citi piemēri bijuši pagātnē, kad Eiropas Savienība pilnīgi nepamatoti un neleģitīmi ir cēl, centusies piesavināties nacionālās uh, dalību valsts uh, kompetences, lai gan tā ir pilnīgi trūks demokrātiskās leģitimitātes, lai šādi rīkotos. Kutaškungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, uh, esmu ēnu referents uh, šai jautājumā S&D grupas vārdā. Jāsaka, ka Eh, jau esmu sekojis šim jautājumam no pirmajām debatēm, kas notika un pilnīgi atbalstu mūsu dalību šai konstitutīvajā padomē. Es domāju, ka tad mēs varētu runāt vienā balsī, censties īstenot vienotu politiku kokvilnas jomā Eiropas Savienībā, un kā to norāda arī Daniels Kaspārī, mums būtu šai jomā lielāka ietekme. Uh, runājot par padomes uzdevumu. Padomes, šīs konsultatīvās padomes uzdevums ir sniegt atbalstu valdībām un veidot kokvilnas ekonomiku pasaules mērogā un tai pašā laikā nodrošināt caurskatāmību pasaules mērogā kokvilnas rūpniecībai. Tādēļ es uzskatu, ka tad, kad Eiropas Savienībā pievienosies šai konsultatīvai padomē, mums tiešām būs reāla iespēja ietekmēt valstis, kuras joprojām eksploatē bērnus, izmanto bērnu darbu kokvilnas laukos. Manuprāt, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai pārliecinātu šīs valstis atteikties no šāda veida prakses un tādēļ gribēju uzdot jautājumu konsultatīvās padomas pārstāvē, cik ilgi mums būtu jāgaida līdz notiks debats par šo jautājumu, cik ilgi jāgaida tik, līdz tiks pieņemta darba kārtība attiecībā uz bērnu darba aizliekšanu. Paldies! Diemžēl nav ieslēgts runātāja mikrofons. Thank you. We belong to all the international commodity organizations. Uh, Jā, mēs uh, piedalāmies uh, izēvielu tirzniecības organizācijās un jāsaka, ka šāda politika nav ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence, bet gan starptautisku uh, izēvielu tirzniecības uh, fórumu kompetencē. Tagad es došu vārdu Gromans kundzei, kura stādījās stādījās priekšā kā IKEK pārstāvi, nevis kā Vācijas valdības pārstāvi. Un tā kā IKEK uh, ir pārstāvēta virknē nacionālo valdību, tad tas ir pilnīgi normāli, ka uh, mēs uzklausām uh, kādu personu, kas pārstāv gan dalību valsts valdību, gan arī strādā IKAK. Kromans kundz, vārds jums, lūdzu, uh, jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem un komentēt komentārus. Paldies priekšādātājām, paldies arī par šo precizējumu, tieši tos arī gribēju pati teikt. Es no nu pašu sākuma teicu, ka nerunāju Vācijas valdības vārdā. Es vienkārši izpalīdzu šobrīd situācijā, kad neviens, diemžēl, no, no ICAT nevarēja būt klāt. Nebija pieejams, jo tiešām nebija īpaši daudz laika, nebija tāda ilgi iepriekš saplānota, iepriekš saplānota pasākuma. Tāpēc piekritu te atnākt šeit uz komiteju vienkārši šai sanāksmē. Jūs, meklē, jūs minējāt SAU sūdzību, ko iesnieguši NVO par SAO nacionālajiem kontaktpunktiem. Es nezinu, kāda ir formalizētā saikne starp nacionālajiem kontaktpunktiem un, mūs, un šo komiteju, bet IKAK ir runājis par tādiem jautājumiem kā bērnu eksploatācija, eh, kokvilnas ražošanas nozarē bija īpašas sanāksmes, kas tika organizētas pastāvīgajā IKA komitejā 2008. gadā un pēc tam arī 2009. gadā. Tur tika uzaicināti pārstāvji no starptautiskās darba organizācijas UNICEF un no USD departamenta. Tika tāpat organizēts seminārs par paraugu praksi, lai pārliecinātos, ka tik nodrošināts atbilstīgas prasības kokvilnas vērtību ķēdēji Un, eh, lūk, tik uzsvērts taisni tas, ka, lūk, bērni tiek eksploatēti un ir jāspēj pret to vērsties. Protams, ka mūsu komiteja nav eh, tā nav eh, juridiski saistoša organizācija, bet mēs pilnīgi noteikti vēlamies veicināt informētību, tātad liet gaismu šo situāciju. Tāpat piedalāmies arī, mums ir arī ekspertu uh, panels, kas strādā pie vidas un sociāliem jautājumiem kokvilnas ražošanas jomā. Un par šai komitejā attiecīgi runā lūk arī par eh, bērnu darbu, tiek vākta objektīva informācija, dati. Un bērnu eksploatācija ir bijusi darba kārtībā jau kopš 2009. gada, kā jau minēju. Tieši šai panelē tiek runāts par ilgspējību, un, lai būtu ilgspējība, tieši tāpēc jānovērš bērnu eksploatācija. Jūsu jautājums savukārt par to, ka šeit dalība valstis, mūsu komitē dalība valsts ir arī kaut vēl neražojoša valsts. Jā, kā jau es teicu, šī nav ražojošo valstu komitē. Šeit tiek apkopoti gan ražotāji, gan tirgotāji valstis. Tātad viss, kas piedalās kopējā kokvilnas ķēdē. Un visas piedalās šais diskusijās, un tāpēc Protams, ka šādas diskusijas ir varbūt svarīgas arī citur, eh, citās valstīs, kurās nebūtu netiek ražota kokvilna. Vai varu pieminēt vienu lietu? Visas starptautiskās preču organizācijas taču ir tādas, kas apkopo gan patērētājs, gan lietotājs, gan ražotājs, vai ne tā? Nu, kaut vai kakao. Ka kurus eh, šai kontekstā jau vienu lietu nu pat nesen skatījām. Tālāk. Taverniekungs lūdzu. Jūs varat atbildēt uz jautājumiem, kas varbūt saistīti vairāk ar jums tieši un varbūt izteikt komentārus tāpat, jā. Jautājums par eksporta aizliegumu no Indijas puses. Indija ir bijusi mūsu kom komisijas locekla jau krietnu laiku. Un tieši tāpēc mēs varam diezgan daudz nodarboties ar lobēšanu gan ministrijā, Indijā, ministrijās Indijā, tā, lai mudinātu viņus atcelt šāda veida pasākums un aizliegums. Pēc šīs sezonas varam konstatēt, ka rezultāti ir bijuši, pozitīvi rezultāti. Viņi, piemēram, ir atcēloši aizliegumu pirms trim nedēļām. Uh, Nu, lūk, un tas ir tas, kā mēs strādājam šādos gadījumos ar lobēšanas palīdzību. Lieliski. Tātad vēršamies pie komisijas. Mulsīkungs, jūs runāsiet komisijas vārdā, vai ne tā? Jo bija vismaz viens jautājums tieši jums, bet vēl gribu pievienot kādu komentāru, vēl vienu jautājumu. Cik daudz tas mums maksās, lai Eiropas Savienība kļūtu par šīs IKAK organizācijas locekli un kāda ir pievienotā vērtība tam, ka Eiropas Savienība šai organizācijā iestātos. Paldies! Esmu Matiju Kīs un es pārstāvu komisiju šai gadījumā. Varbūt vispirms atbildēšu uz jautājumu, kas tika pieminēts visbiežāk, respektīvi, ko tad mēs īsti gaidam no IKAK un kādu iemeslu pēc vēlamies tai pievienoties bet eh, varbūt būtu liederīgi pastāstīt jums arī par to, kas noticis šai konkrētajā procesā. Mēs neesam parakstītāji eh, vienība šai organizācijā, ne tikai par to šobrīd norisinās sarunas, norisinās sarunas starp komisiju un padomi. Paredzam, ka šīs diskusijas norisināsies arī jūnijā, kad tiksies preču grupa padomē un ja runājam par līdzdalību mūsu līdzību organizācijās, tad šai gadījumā, protams, vienmēr tiek runāts par to, kādu ieguldījumu var dot tā valsts, kas, jeb vienība, kas iestājas. Nu, par to vēl neesam runājuši, bet tajā brīdī, protams, kad notiek iestāšanās, un ja mēs iestājamies kā Eiropas Savienība, tad tādā gadījumā mēs maksāsim vienu, nu, tādu kā iestāšanās maksu, nevis tā, ka katra valsts tad atsevišķi maksātu savu daļu. Par precīzu summu vēl nevaram runāt, par to vēl tikai notiek sarunas, bet tas tiks definēts atkarībā arī no tā, ko šobrīd esam maksājuši kā deviņu valstu grupa līdz šim. Tas pilnīgi noteikti būs mazāk nekā, kad visi, nekā tas, ko visas deviņas valstis šobrīd maksā kopā. Jo tas būs tātad viens, viena ieguldījuma summa, ja, nu, dalības maksa. Nu, tas varētu būt apmēram divi līdz trīs tūkst 2 līdz 200-300 tūkstoši eiro tas varētu būt. Šobrīd apmēram kopējā summa ir apmēram miljons visas deviņu valstu uh, iemaksām. Un kā jau norādīja, tik norādīts ES, kā struktūra ir daļa no daudzām šādu veidu organizācijām. Par pievienoto vērtību IKAK ir ekskluzīva tirniecības kompetence šai jomā, uz to jau tika norādīts, un tāpēc Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence šai jomā. Tas nozīmē, ka sēžam visi pie viena galda ar visiem citiem lielajiem spēlētājiem, gan ražotājiem, gan patērētājiem, tirgotājiem, un tas nozīmē, ka mums ir kaut kāda veida teikšana šai ziņā. Un šo balsi, mūsu teikšanu varam arī padarīt dzirdamu. Turklāt gribu norādīt, Ak, vēl runājot par sarunu procesu un iestāšanos šajā organizācijā. Tika vaicāts, kā parlaments iesaistītos šajā procesā. Šīs gan ir tikai pirmās diskusijas, bet tajā brīdī, kad saņemsim apstiprinājumu no padomus, protams, ka notiks konsultācija process arī ar parlamentu par šo iespējamo iestāšanos tieši tā, kā tas notiek visos tajos gadījumos, kad mēs iestājamies citās konkrētām precēm veltīt eh, paredzētās organizācijās. Turklāt gribēju atgādināt, ka ES atbalsts attīstības palīdzības jomā kokvilnas sektorā ir milzīgi liels, un te es runāju arī par dalību valstu atbalstu. Kopējais ES atbalsts komisija plus dalību valstis ir apmēram 300 miljonu eiro, tātad ļoti liela summa attīstības palīdzībā tiek ieguldīta, un tā nu arī ir viena joma, kurā pilnīgi noteikti būs pievienotā vērtība. Tad, ja varēsim sēdēt pie viena sarunu galda šai organizācijā ar citām valstīm, kurām, lūk, mēs arī veltām palīdzību. Tas nozīmē, ka varam tālāk virzīt priekš dažādu veidu reformas attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, tāpat pārtiks drošuma nodrošināšanu, nekaitīgumu, pārtiks nekaitīgumu jautājumus attīstības valstīs un tā tālāk varēsim bīdīt. Un, eh, nu, zināmā mērā te runājam par kaut ko vairāk ne, nekā tikai tirzniecības aspektiem, un tāpēc, protams, tas ir ārkārtīgi pievilcīgi komisijai un arī Eiropas Savienībai kopumā. Uh, Tāpat būtu vērts atgādināt, ka notika arī mūsu atbalsta eh, pārvērtēšana attiecībā uz konkrētām preču jomām akākā valstīs. Ehm, un šis pārvērtēšanas process konstatēja, ka, lūk, ir ļoti daudz pievienotās vērtības šāda veida organizācijām. Nu, tā tad jau atbilstīgi darbojamies šajā jomā, bet šādā veidā kļūsim par vēl uzticamāku partneri kopumā, un tāpēc mūsu līdzdalība šajā organizācijā, kā jau to minēja IKK pārstāve, ir kaut kas tāds, ko augstu vērtētu un atzinīgi vērtētu gan šī organizācija, gan arī mēs paši gūtu no tā labumu. Jautājumi, kas tālāk tiek uzdot, šķiet, tie ir jau atbildēti, bet ja ir vēl kādi jautājumi, pilnīgi noteikti lūdzu tos uzdodiet, un es atgriezīšos pie visām jūsu interesējošām tēmām. Jā, tālāk dosim vārdu Kaspārī kungam, un viņš var šīs diskusijas tad noslēgt. Vai ir kāda gala komentāra? Nē, nevēlaties runāt. Es varu tikai pateikties galvenās referentes vārdā par informāciju, ko šodien esam guvuši, un es domāju, ka mēs varam arī turpināt šo procedūru, un domāju, ka šis temats mums būs ļoti nozīmīgs mūsu komitejā. Vēlreiz paldies! Lielas paldies! Kolēģi, tātad ziņojuma projekts būs pieejams nākamajā sanāksmē 20. un 21. jūnijā. Nu, un tad pārējiem tālāk pie nākamā jautājuma. Bet vispirms paldies mūsu viesiem. Pāriesim pie 15. jautājuma. Rezolūcijas priekšlikums par krīzes sakām Eiropas ādas apstrādes rūpniecībā. Mūsu referenta atkal ir Kristiāna Muskardīnī. Mums jāapspriež atzinuma projekts, kas izstrādāts vēstules formātā, jo sākotnēji arī paredzēts bija šim ziņojumam atzinumam vēstules formāts. Tā to bija iedomājusies Muskardīnī kundze. Šī vēstule ir jūsu dokumentos, un ja mēs to apstiprināsim, tad to nosūtīsim priekšsādātājiem Šulcam un citām institūcijām. Nu, lūk, došu vārdu Kaspārī kungam, kas acīm redzot arī šeit aizstāja Muskardīnī kundzi un var mums pastāstīt par šo rezolūcijas priekšlikumu. Lūdzu. Priekšādātā kungs, liels paldies. Muskardīnī kundze mm, pēc pirms kāda laika saskaņā ar mūsu reglamentu ir iesniegusi rezolūcijas eh, projektu par eh, situāciju Eiropas eh, ādas nozarei. Un e, šeit ir runa par e, tādu e, rūpniecības nozari, kas, kur īpaši smagi skāra Eiropas ekonomikas un finanšu krīze. Ir jāatcerās, ka tie ir apmēram 3700 uzņēmumu. Tie ir mazie un vidējie uzņēmumi, kuru kopējais gada apgrozījums ir 10,6 miljardi un kuri nodarbina apmēram 52 tūkstošus cilvēku. Ir jāatcerās, ka šī nozara cieš no dažādām problēmām, piemēram, uh, Eh, ka trūkst izēvielu. Piemēram, eh, pašlaik eh, ir grūti iegūt augstas kvalitātes mm, ādu, no kuras var ražot dažādus izstrādājumus, tad ķēlādes, un ir jāatcerās, ka tas ietekmē arī tirgus cenu ādas izstrādājumiem. Ir jāatcerās, ka ir pastāv arī dažādi tirgus izkropļojumi, te ir runa par pievienoto nodokli, uh, kas eh, visā Eiropas Savienībā nav saskaņots. Ir jāatcerās arī, ka izmaksas Eiropas Savienībā mēdz atšķirties, ir jāatcerās arī par konkurenci, par, eh, piemēram, notiku ūdeņu attīrīšanu. Šī attīrīšana var izmaksāt ļoti daudz no ražošanas, tā var sasniegt pat 4% no produkcijas vērtības. Uh, Tāpat arī ir jāatcerās, ka šīs izmaksas ir atšķirīgas dažādās dalībvalstīs. Muskardīnī kundzi ļoti interesētu, ko dara Eiropas komisija un padome šajā jautājumā, un viņa būtu ļoti pateicīga, ja šī vēstule tiktu nosūtīta abām šīm institūcijām. Tādējādi mēs varētu redzēt šo institūciju pirmo reakciju, kāda būs šī reakcija, vai mums vajadzēs vēlreiz skatīt šo jautājumu mūsu komitejā. Šeit ir runa par tādu ļoti specifisku Uh, rūpniecības nozari, bet tajā pašā laikā uh, tā ir tāda kā piemērs arī citām rūpniecības nozarēm, kurās darbojas mazie un vidēji uzņēmumi, bet uh, kurai ir ļoti liela ekonomiskā nozīme. Tieši tāpēc uh, paldies, ka šis jautājums ir iekļauts uh, mūsu šodienas darba kārtībā un uh, cerams, ka šis jautājums arī gūs atbalstu komitejā. Thank you. The letter is. Uh... Paldies. Šī, šī vēstule ir pati par sevi saprotama, pati sevi izskaidrojoša. Vai ir kādi komentāri par to? Nē, ja nav, tad dosim vārdu komisijai. Lūdzu. Uh, thank you, I have no comment. Paldies, nē, man nav nekāda īsta komentāra šai kontekstā. Sūtiet vienu vēstuli. Bet, ja ir jautājumi, tad, protams, esmu gatavs uz tiem atbildēt. Priekšsēdētājs un abas mikrofona. Jā, tātad kopīgas debatas par likumdošanas dokumentiem, ko izstrādā AFET, un mēs esam atzinumu sagatavotāji. Viens no šiem atzinumiem Lūk, partnerības instrumenti izveid sadarbībai trešām valstīm. Kādreiz mēs bijām atbildīgi par šo instrumentu, bet nu vairs ne. Un tad 17 punkts kopīgi noteikumu procedūru paredzēšana Savienības ārējās darbības instrumenta īstenošanai. Arī tas ir likumdošanas instruments. Referents abos šajos gadījumos ir mūsu kolēģe Laima Lūcija Andrekienes kundze, un tāpēc došu viņai vārdu. Lielas paldies priekšsādātāji! Mūsu komiteja liks priekšā atzinumu AFET komitejai par abiem šiem regulu priekšlikumiem, izveidojot partnerības instrumentu sadarbībā ar trešām valstīm. Kā jau mēs atceramies, tad sākum, sākotnēji šis likumdošanas ziņojums tika piešķirts mums kā galvenai vadošai komitejai, bet pēc tam mūsu kompetence tika apstrīdēta šajos uh, šādos likumdošanas ziņojumos, un tāpēc priekšādātāja konference nolēma e, kom, par konkrētu konkurenču sadali starp šīm abām komitejām, un saskaņā ar viņu lēmumu INTA kompetence ietilpst pirmajā pantā, otrā punktā, B apakšpunktā un C pielikumā, bet pārējā viss, viss pārējais jums ekskluzīvi ir afet kompetencē. Un tāpēc mēs e, tikām, e, nu, nu, kāpēc, tāpēc mums noņem šo ziņojumu. Un mūsu, mūsu domas par šo ziņojumu tāpēc tiks iesniegt saskaņā ar 50. reglamentu pantu kā atzinums. Partnerības instruments, ļaujiet man nedaudz parunāt par to kā tādu, ir viens no Eiropas ārpolitikas elementiem finanšu piešķīrumu laikam no 14. līdz 2020. gadam ir 1,13 miljārda eiro Tas ir apmēram 160 miljonu eiro gadā. Tas ir partnerības veicināšanai starp ES un valstīm, kas pamazām iziet no divpusējās palīdzības sniegšanas nolīgumiem un kas ir ekonomisko interešu partneri Ķīna, Krievija, Latīņa Amerika valsts un citas. Ar tā palīdzību vēlamies veicināt E, liels globāls izaicinājums, nu, kas atbilst, piemēram, 2020. tagad stratēģijai. Un šī regula aizstās finanšu instrumentu sadarbībai ICI un ICI, plus, kas ir spēkā līdz 2013. gadam Eh, tāpat arī attīstības instruments, pirms iestāšanās instruments un citi instrumenti kopā ar šo jauno partnerības instrumentu turpinās darboties tātad no 2014. līdz 2020. gadam. Kombējā summa, kas paredzēta ārējā darbības pakotne, ir 56 miljardi eiro visiem vis, visam šim daudzgadu finanšu periodam kopumā. Šis instruments ir IPA ir apmēram 13 ne, kaimiņa attiecības instruments 18, attīstības instruments 23 mil, mil, mil, miljardi un partnerības instruments tā tad vairāk kā 56. Ļaujiet man uzsvērt, ka mana nostāja un izpratne ir tāda, ka starptautiskās tirdzniecības aspekti šajā regulā ir daudz plašāki nekā tikai viens pants. Uh, un regulas aptvērums, visas intervences jums, kā arī pasākumu un principi īstenošanai, tāpat arī parlamenta loma lēmumu pieņemšanas procesā, manuprāt, tomēr ir ļoti izšķirīgi šī mērķa e, objektīvai sastiekšanai. Mēs taču vēlamies uzlabot tirgus piekļuvu, attīstīt tirdzniecību investīcijas un uzņēmēt darbības iespējas Eiropas uzņēmiem, vai ne tā? un tāpēc esmu nolēmusi ierosināt grozījumus, kas iet tālāk par mūsu izšķirošo kompetenci, jo šīs jomas varētu šķist būt liederīgs, varētu būt liederīgs arī mūsu afet kolēģiem. Esmu tikusies ar Mario Mauro, kas ir apet korespondents, tikšos ar viņu arī rīt un ceru, ka viņš pieņems šādus mūsu grozījumus un atbalstīs šīs idejas, ar kurām nāksim klajā. Tā kā mūsu parlamenta mērķis, protams, ir viens padarīt šo instrumentu par funkcionālu un efektīvu, esmu ierosinājusi virkni grozījumu, kas visi paplašina jau pašreizējo starptautiskās rīniecības kompetenci. Daži no tiem ir, tiek, ir saskaņot ar sākotnējo e, tekstu par mm, attīstības palīdzības instrumentu, tāpat tie atbilst iepriekšējiem INTA ziņojumiem par, par IT par ICI un Eiropa 2020 stratēģiju, kā arī citiem. Svarīgi pieminēt, ka ļoti būtiski gan, ka gan parlaments, gan padomi vienlīdzīgi iesaistās strateģisku lēmumu pieņemšanā. Un tāpēc savā ziņojumā ierosinu indikatīvas eh, jomas, kur varētu notikt sadarbība, tāpat arī eh, tādus indikatīvas finanšu piešķīrumu apmērus, uh, kas tad tādā gadījumā tiktu pakļaut deleģēto aktu procedūrai. Un e, tas attiektos uz laiku no 2014. līdz 2020. gadam finanšu piešķīrumiem. Un tas savukārt noteikts pielikumo. Tālāk tad komisijai būtu tiesības pieņemt deleģētos aktus, lai sadalītu finansējumu pa mēnešiem liek uzsvari uz starptautiskās izniecības aspektiem, sakot, ka lūk šim instrumentam jātop izmantotam kā tādam, kas atbalsta starptautisko, veicina starptautisko konkurētu spēju un palīdz e, samazināt protekcionismu, kas veicina Eiropas vērtības un kom komerciālās intereses, piedāvā jaunus jaunas iespējas MVU ārpus Eiropas. Vienā no grozījumiem ierosina arī samazināt nebūtisku grozījumu skaitu daudzgadīgajās indikatīvās programmās no 20 uz 10 procentiem. Uzskata komisijas priekšlikums šo daļu paturēt 20 procentu līmenī ir pārāk augsts, un tas varētu ietekmēt prioritatīvās jomas, kuras nosakām daudzgadu indikatīvajā programmā. Uh, Pilnīgi nav nekādu šaubu, ka šis instruments būs ārkārtīgi nozīmīgs, bet, nozīmīgs, bet mums jāpārliecinās, ka Eiropas Savienības budžets tiek izmantots pēc iespējas efektīvāk. Un tāpēc ar labprā, ar prieku uzklausīšu kolēģu viedokļus, kā arī saņemšu jūsu grozījumus, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu nonākt pie laba kompromisa par šo ziņojumu. Kas attiecas tālāk uz kopīgiem noteikumiem procedūrām instrumentu īstenošanai? ārējās darbības instrumentu īstenošanai. E, te vēlos e, tikai teikt to, ka ierosinu 19 grozījumus, un arī šajā ziņā, at, līdzīgi kā gadījumā ar partnerības instrumentu, ierosinu samazināt šo nebūtisko modifikāciju līmeni no 20 uz 10 procentiem daudzgadu indiktīvajās programmās, jau minēto iemeslu dēļ. Tāpat ierosinu paplašināt 9. panta aptvērumu eh, ar valstīm, saraksts ar valstīm, kas eh, var pieteikties uz šo palīdzību. Tātad ne tikai tās, ar kurām ir ekonomiskas tirniecības intereses, un kur Eiropas Savienībām ir būtisks intereses, tātad šeit neliels paplašinājums aptvērumā. Tālāk par 16. pāntu runājot, es ierosinu noteikti agrāku datumu vidustermiņu pārskatam, ne vēlākā 30. jūnijas 2017. gadā. Nu, komisija tad sagatavot šo ziņojumu. Šis ierosinātais datums ir saistīts arī ar programmēšanas perioda viduspunktu, un man izpratne ir tāda, ka agrāka e, īstenošanas progresa pārskatīšana būtu. E, neracionāls, jo citā, jo, respektīvi, būtu labi, ja tas būtu agrāk, tāpēc, lai varētu attiecīgās izmaiņas īstenot otrā periodā. Turklāt ierosina, ka, lai efektīvāk varētu īstenot šo programmu, vajadzētu paredzēt ikgadējus ziņojumus, ne tikai vienu ziņojumu reizi divos gados. Nu, tas arī viss, ko gribēju teikt, un, kā jau teicu, labprāt saņemšu kolēģi jūsu grozījumus, tos jāsaņem līdz 1. jūnija pusdienas laikam, pulkstens 12. Tātad šo, šīs nedēļas piekdienai. Un balsojums, kā saprot, mūsu komitejā paredzēts 20. un 21. jūnija sanāksmē, vai ne tā? Paldies! Thank you! Yeah, let's open the... Paldies! Sāksim debates. Tagad Kellers kundze atkal uzdos jau jautājumu komentārs izteiks. Jā, man ir tāds vispārējs komentārs. Ja mēs izveidojam finanšu instrumentu, ko pēc tam nosaucam par partnerības instrumentu sadarbībai ar trešām valstīm, tad lielāks akcents jāliek uz sadarbību. Uh, ne tik daudz jāuzsver ir Eiropas Savienības komerciālo interešu aizstāvēšana. Mums ir vairāk jādomā par sadarbību, par apusēju izdevīgumu. Ja tas ir ārpolitikas instruments, tad galvenais akcents ir sadarbība. Uh, netik daudz Eiropas Savienības interešu aizstāvēšanu. Mums ir jādomā par to, ko vēlas mūsu partneri un kādas ir mūsu kopīgās intereses. Paldies! Vairāk neviens nevēlas uzstāties. Nu, tad uzklausīsim vispirms komisiju un pēc tam dosim vārdu atkal mūsu referentei. Un tagad lūdzu komisijas pārstāve Peres kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā došu vārdu savām kolēģi Metjus kungam, kurš strādā pie sadarbības instrumenta ļoti cieši. Tad esmu Elis Metjus no Eiropas uh, komisijas ar, ārējās darbības dienesta. Gribu komentēt referentes teikto un atbildēt arī uz uzdotajiem jautājumiem. Mūsuprāt, galvenais jauninājums inst instrumentu vidū ceturtajā kategorijā ir sadarbības instruments, jo pašreizējiem instrumentiem ICA, ICI un ICI plus ir uh, geogrāfiskā jomā ierobežoti. Mums uh, uh, ir uh, jādomā ne tikai par konkurenci ar citām valstīm, bet arī par sadarbību ar uh, pasaules valstīm tādās jomās, ka enerģēt enerģētikas uh, piegāžu drošības un jaunais instruments palīdz aizpildīt uh, uh, pašreizējos robus. Tas nozīmē, ka mēs varam sadarboties ar jebkuru pasaules valsti un it īpaši ar stratēģiskajiem partneriem, ar uh, Indiju, Ķīnu, Krieviju, uh, Japānu un citām valstīm. Un uh, um, varam īstenot uh, pasākumus abu partneru interesēs. Mēs, mums uh, šie, ar šīm valstīm bieži vien ir uh, sadarbības nolīgumi, rīcības plāni, kur ir uh, norādīti uh, sadarbības jautājumi, partnerības jautājumi. Uh, š, tāpat jāpiemin Eiropas 2020 starptautiskā dimensija un arī pilsoniskā diplomātija. Es domāju, ka komiteja īpaši interesētu otrā prioritāte, proti lielāka piekļuve uh, tirgumu un uh, uzņēmēju darbības veicināšana un sadarbība regulējuma jomā, kas ir ļoti būtiskas partnerības sadarbībai, radot drošāku vidi ieguldījumiem. Uh, finansējums, kas ir piedāvāts, ir diezgan uh, pieticīgs 1,1 miljārds eiro, līdz ar to ir jānosaka prioritātes un jādomā par sadarbību ar citām programmām, it īpaši par konkurētspējas veicināšanu un MVU. Šeit jāmeklē sinerģija arī šajā jomā un jāveic uh, plašas konsultācijas, veidojot programmas, kas jau patiesībā ir sākušās, un uh, jūs arī par to runājat tiesniegtajos grozījumos. Tas bija tāds vispārējais komentārs uh, par šo priekšlikumu. Jā. Mans kolēģis no mm, sad attīstības sadarbības ģenerāla direktorāta. Tātad esmu Bruno Gijē no Eiropas komisijas par īstenošanas procedūrām. Tātad gribu teikt, ka elastības noteikšana 10 vai 20 procentu apjomā uh, komisijai ir svarīgi. Protams, mēs varam diskutēt par skaitļiem, bet šis princips tiek saglabāts un tas ir apsveicami. Otrs punkts par uh, valstīm, kas ir uh, labticīgas pārvaldības un vides jomā. Tas, protams, principā ir labi, bet jautājums praktiski ir tāds, kas izlēms, kuras ir tās labticīgās valstis un kuras nē. Tas arī īsumā viss par šo dokumentu projektu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad atkal dodam vārdu mūsu referentei noslēgumu vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties uh, vispirms šīs diskusijas dalībniekiem. Tagad par konkrētajiem jautājumiem. Šā instrumenta galvenais mērķis ir aizstāvēt Eiropas Savienības mērķus un vērtības pasaulē, bet tai pašā laikā instrumentam ir jādod skaidrs ieguldījums, lai panāktu uh, Uh, to mērķu īstenošanu, par ko ir panākt vienošanās ar citām valstīm politiskā līmenī. Protams, Eiropas Savienības īst, mērķu īstenošana ir uh, jāīsteno integrējot partnerus gan nacionālā, gan reģionālā, gan vietējā līmenī un jāpiesaist pilsoniskā sabiedrība un šādi jāveic sagatavošanas, īstenošanas uzraudzības darbs bet mana pieeja ir šāda. Es, protams, sadarbojos ar AFET referentu Mario Mauro, un es pievēršu uzmanību arī šādiem jautājumiem. Priekšsēdētājs ceru, ka jums veiksies jūsu darbā. Uh, okay, this concludes this, uh... Līdz ar to mēs beidzām kopīgās debatas par 16. un 17. darba kārtības punktu. Tagad um, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 14. jūnijas. Mēs atvainojos 1. jūnijas abiem atzinumiem, un to jau mūsu referenti arī bija paziņojusi. Tagad mums būs kopīgas debates par diviem citiem atzinumiem Šie dokumenti jums ir izdalīti. Šajā gadījumā atbildīgā komiteja ir juridiskā komiteja, un tai mēs sagatavojam šos atzinumus, bet jāsaka, mūsu atzinumu sagatavotājs nav zālē. The... Tādā gadījumā uzklausīsim vispirms Eiropas komisijas viedokli par 18. un 19. darba kārtības punktu. Kas uh, runās komisijas vārdā? Lūdzu. Esmu Klēna Semjonova no Tirzniecības ģenerāldirektorāta. Es runāšu par abiem darba kārtības punktiem, ja tas nepieciešams. Yes, you know, draft opinion, so you could comment on them. Jā, mums jau ir atzinām projekti, tā kā jūs varat tos komentēt. Jums nemaz nav jāuzklausā referents, tāpēc, ka atzinām projekti jau ir pieejami. Jā, mums jau ir bijusi iespēja ar tiem iepazīties, tas noteikti ļoti noderīgi. Man ir eh, vairāk punkti, ko vēlējos jums paust. Šķiet, ka šai komitejai visvairāk interesē tieši uh, valstu ziņojumi, un tie parādās abos šajos priekšlikumos. Komisijas nostāja ir visnotaļ vienkārša. No mūsu puses šī priekšlikuma galvenais uzsvers attiecas uz neatjaunajumiem resursiem un to izmantošanu. Tāpat arī te ir runa par I, EIT iniciatīvu un par attiecīgajiem dokumentiem Amerikā. Atzinuma projekts paredz ievērojama paplašināšanu, taču komisija vēlētos vērsties pret aptvēruma paplašināšanu uz citām nozarēm. Mēs uzskatām, ka vajadzētu panākt uh, kompromisu ar padomi, kurai ir uh, visnotaļ konservatīva pieeja. Tāpat šajā priekšlikumā ir uh, pār, paredzēta pārskatīšanas klauzula, kuras mēķis citas starpā ir pārskatīt ietekmes izvērtējumu pēc tam, kad šis instruments jau būs stājies spēkā. Šī direktīva ir paredzēta tādiem, tādām sensitīvām nozarēm, kur ir runa par trešajām valstīm. Līdz ar to, tad te ir runa par ieguves un uh, kokcietas in industrijām. Vismaz komisija tā domā. Bez tam Ja esmu pareizi sapratusi, tad eh, šajā priekšlikumā ir paredzēti atšķirīgi režīmi. Dažām nozarēm nāktos eh, sniegt ziņojumus katrai valstī atsevišķi, un citām valstīm savukārt eh, šie ziņojumi attiektos uz konkrētiem projektiem. Līdz ar to atšķirības būtu ļoti lielas. Tāpat ir ieteikums paplašinātu jomu, tātad eh, komisijai vajadzētu sniegt eh, vairāk informācijas nekā bija paredzēts sākumā. Komisija ir centusies panākt tādu godīgu līdzsvaru attiecībā uz šo priekšlikumu, tātad nodrošināt eh, labu pārvaldību tajā pašā laikā, um, nedarot tā, lai uzņēmumiem nāktos saskarties ar um, priekšrocību trūkumu attiecībā uz konkurenci. Uh, Mēs nevēlamies uh, palielināt konkurences risku. Ir jāatcerās, ka uh, lieli uh, spēlētāji šajā nozarē, lielas valstis, nav spērušas nekādus nozīmīgus soļus šajā jautājumā. Mēs šeit runājam ne tikai par Āziju, bet arī par ASV, kas nav ieviesusi nekādus īstenošanas aktus. Mēs vēlētos uzsvērt, ka šeit eh, pastāv risks uz ļoti lielām atšķirībām. Tātad te ir runa par dažādiem eh, pārskatu sniegšanas pienākumiem, un tieši tāpēc mēs vēlētos, lai uh, uzņēmumiem nenāktos uh, saskarties ar šādām problēmām, bet īpaši tādiem uzņēmumiem, kas ir kotēti biržā. Komisija domā, ka varētu uh, vidējā vai ilgākā termiņā izskatīt uh, iespējas par globālu standārtu ieviešanu. Nevajadzētu tik agrīnā posmā uzlikt uzņēmumiem ļoti stingras prasības, kamēr citiem uzņēmumiem šādu prasību nav. Vēl kāds punkts, ko es vēlējos pieminēt, un e, kas arī parādās šajā uh, atzinuma projektā, tad te ir runa par The expression material to the recipient government is materiālās kļūdas līmeni. Šeit ir runa par to, ka e, ir jānosaka šis slieksnis. Mēs uzskatām, ka e, tas attiecas uz valsti, nevis uzņēmumu, kā bija paredzēts sākumā. Mēs uzskatām, ka mēs šeit nenoredz, ne, nepanāksim cauredzamību. Ir jāatcerās, ka bieži vien uh, uzņēmumi var būt arī multinacionāli. Mēs šeit uh, skatāmies no trešās valsts pozīcijām. Mēs uh, vēlamies, lai uzņēmums sniegtu pēc iespējas vairāk informācijas eh, par naudu, eh, ko tās maksā trešajām valstīm. Tas nozīmē, ka mēs eh, varētu sekot līdzi tam, kas notiek ar šo naudu. Tāpat arī, ja runa par maksājumiem, tad šīs būtiskās kļūdas līmenis ir ļoti svarīgs. Mums ir jāparedz, lai uh, pārskati būtu pēc iespējas skaidri. Ja mēs pieprasīsim sniegt informāciju par visiem pat vissīkākajiem maksājumiem, tad situācija kļūs neskaidra. Vēl kāds svarīgs punkts par izņēmumiem. Mēs esam šeit iekļāvuši ļoti ierobežotu izņēmumu, un tas attiecas uz tādām situācijām, kur uzņēmumu darbinieki eh, saistās ar risku, proti, ja eh, tiem var eh, piemērot krimināla sankcijas. Protams, eh, komisija nevēlas dot kārtu planšu eh, trešo valstu diktatūrām, nevēlas arī, lai tiktu eh, piemēroti tiesību akti, kas samazina cauradzamību. Ir jāatcerās te par to, ka risks galvenokārt attiecas nevis uz uzņēmumiem, bet uz atsevišķiem darbiniekiem. Protams, ja ir paredzēta pārskatīšana īsākā termiņā, tad varētu šeit ievajast arī. Uh, so that there is no further enactment in the third countries of this limit. Varētu ieviest arī normu pārmantojamības klauzulu, bet uh, pašreizējā posmā komisija pieturas pie šādiem uzskatiem, bet, nu, protams, iespējams būs arī trialogs, un tad eh, varētu panākt dažādas kompromisus. Lūdzu, Sofija, jūs lūdzētu vārdu. Jūs atļauju priekšsēdētāju, es uzstāšos pēc Šolca kunga, kurš, nu, pat ir ieradies, un tad es runāšu Tautas partijas grupas vārdā kā N referenta. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl darba kārtībā tika grozīta. Es biju gatavs piedalīties šajās diskusijās rīt no rīta. Tikko biju kādā citā sanāksmē, līdz ar to es nedzirdēju komisijas skaidrojumus. Paldies kolēģei, kas man ļāva pievērsties manis sakājiem, sakāmajam. Vēlētos skaidri norādīt, ka Devi komiteja ir vadošā komiteja, un šķiet, ka tā seko afet viedoklim. Nu, es atvainojos, šeit ir runa par citu direktīvu. Mēs pašlaik runājam par 18. un 19. punktu, tātad te ir runa par jūrī komiteju. Jā, jūrī komiteja ir vadošā komiteja. Un mēs cenšamies ievērot afet līniju šajā atzinumā. Mēs mēģinam runāt par aptvērumu un mēģinam palielināt eh, šo aptvērumu. Es saprotu, ka komisija cenšas sekot eh, padomē paustajai nostājai. Taču es vēlētos, lai visas atšķirīgās komitejas Eiropas parlamentā, AFETA, DEVA un pārējās, mm, runātu par vienu, proti tās visas cenšas palielināt aptvērumu. Ir jāatcerās, ka cauradzamība attiecas ne tikai uz ieguves industriju, bet arī uz jomām, kur mēs sākam darboties, tātad mežs, saimniecība, lauksaimniecība un tā tālāk. Ir jāatcerās, ka šajās jomās mēs eh, iestājāmies par lielāku caurdzamību. Es vēlētos, eh, lai citu grupā ēnu referenti arī izteiktos. Es neredzu, ka daudz ēnu referentu būtu klāt. Cerams, ka mums izdosies iekļauties jūrī komitejas ieteiktajā darba grafikā un cerams, ka balsojums varēs notikt eh, komitejas jūnija sanāksmē. Saifī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikties Šalts kungam un komisijas pārstāvē par viņu teikto šajā ļoti tehniskajā jautājumā. Pēc būtības es piekrītu tam, ka ir nepieciešama lielāka atklātība un ka visi būs no tā ieguvēji. Līdz ar to šie priekšlikumi ir reāls progress Tālāk par metodēm un par uh, uh, šo uh, direktīvas grozījumu esmu paredzējusi iesniegt grozījumus, un jāsaka, līdzīgas debatas ir notikušas arī citās komitejās, kuras sagatavo atzinumus. Pirmkārt, ir jāprecizē direkt, direktīvā definētais projekts, un esmu paredzējis iesniegt grozījumu par projekta definīciju. Nākošais jautājums, ko, kurā gribu konsultēties, ir vai attiecināt ziņojumu iesniegšanas prasības uz visām nozarēm. Es uzskatu, ka uzreiz tas nebūtu darāms. Vispirms būtu jāpārliecinās par to, ka direktīvas tiek pareizi piemērotas meža rūpniecībā un kalnu rūpniecībā, pēc tam veikt pārskatīšanu, paredzot pat aptvērumu paplašināšanu, iekļaujot citas nozares. Man ir skeptiska attieksme pret uh, to, ka izņēmums tiktu noteikts tiem meža izstrādes uzņēmiem, kas ievēro uh, noteiktas prasības. Ir drīzāk jādomā par homogēnas likumdošanas īstenošanu, un tāpat būtu vispirms jāveic ietekmes novērtējums uh, attiecībā uz šo direktīvu. Tas man arī īsumā viss. Paldies, tagad vārds referentām. Jūs ieklausījāties gan komisijas teiktajā, gan uh, kolēģis Saifi teiktajā par jūsu priekšlikumiem, par, um, par jūsu atzinumu projektu. Paldies, priekšsēdētāji, es uzklausīju šos komentārus, protams. Un es gribu atbildēt Saifī kundzei par diviem aspektiem. Protams, mums ir jārunā. Ja par uh, šo pieeju programma, programmu jomā un valstu jomā. Un tomēr es gribu teikt, ka mums atkal būtu jāsāk diskusijas par iespējamo aptvērumu paplašināšanu. Tas vēl nav apspriests ar citām komitejām. Uh, Mums ir tāda diezgan kopīga nostāja Eiropas parlamentā atklātības jautājumā. Un mums vajadzētu izvērtēt, kādas ir reālās dalību valstu intereses un kāda ir komisijas ieinteresētība, jo šķiet, ka pastāv atšķirīgas intereses šobrīd un tas varētu mums palīdzēt virzīties uz priekšu un radīt lielāku atklātību uh, savstarpējā sadarbībā un uh, tiktu noteikti rāmji lielu uzņēmumu darbībai, un tas pats attiektos arī uz vidējiem un maziem uzņēmumiem uzņēmiem, kas arī būtu jāiekļauj direktīvā nākotnē. Un tas uh, palīdzētu mums varbūt detalizētāku viedokļu apmaiņu organizēt starp ēnu referentiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to esam pabeiguši debates un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 1. jūnijas pulksten 12 abiem abiem atzinumiem. Līdz ar to, līdz ar to mēs eh, šo sanāksmi beidzam. Un eh, paziņojumus mēs atliksim uz rītu. Tiekamies atkal rīt pulksten deviņos un e, izskatīsim atlikušos jautājumus. Lielas paldies visiem! Uzredz.